So, good morning, everybody. I hope you had a wonderful summer break. Unfortunately, it's coming to an end, and that's why we are meeting here. Labrīt, kolēģi! Mūsu brīvdienas ir beigušās, tādēļ esam arī šodien šeit uh, visi sanākuši kopā. Es arī politiko šorīt izlasīju, ka pilsētā ir ļoti maz deputātu, bet uh, esmu priecīgs jūs šeit redzēt ar jauniem spēkiem. Ceru, ka jums ir bijis liels atvaļinājums. Pirmām kārtām pieņemsim darba kārtību, kādam ir kas piebilstams, nē, tad varam pieņemt arī 11. jūlijas sēdes protokolu. Un, ja jums ir kādas piezīmes, varat tās darīt zināmas sekretariātam līdz sēdes beigām. Bet, ja mm, jūs to nedarīsiet, tad uzskatīsim, ka protokolu varam pieņemt pašreizajā eh, redakcijā. Gribēju jums arī piet, pateikt, ka SLP. Uh, valdē ir bijušas pārmaiņas un tā tad vienota glābšanas mehānismā valdes priekšsēdētājs mūs ir informējis, ka Kēnigas kundze vēlas doties prom no valdes, tad, kad tiks izvirzīts viņas um, sekotājs. 22. augustā uh, komisija arī paziņoja uh, ka ir panākta vienošanās starp ECB un parlamentu. Tas tika uh, paziņots oficiālajā vēstnesī, ka uh, parlaments arī piedalīsies uh, kandidātu atlasē. Es gribēju pateikties Kellermanes kundzei par viņas darbu SRB. Es pats esmu sagatavojis ziņojumu Es eh, esmu arī pats referents eh, par starpiestāžu ieli nolīgumu un eh, jāsaka, ka direktīva par finanšu sistēmas izmantošanu MLDI 5 Eh, tika apspriesta. Mēs 6. Eh, augustā diskutējām par supranacionālo un nacionālo risku izvērtējumu, priekšapmaksas kārtēm, par um, apdrošināšanas reģistriem, par parlamenta uh, izmeklēšanas uh, komitejas darbu un sankcijām. Uh, trialogs norisinājās konstruktīvā gaisotnē un uh, tomēr tika panākts visai um, maz progress. Tā tāda liela brēka par neko. Un prezidentūra uh, septembrī uh, 5. un 27. noturēs divas darba grupas sēdes, lai sagatavotos nākamajam trialogam, kas ir uh, 3. oktobrī paredzēts un 14. novembrī arī Strasbūrā. Es ceru, ka mēs uh, nākamajos trilogos panāksim vairāk progresi, jo šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tie bija priekšsēdētāji paziņojumi. Tagad piektais darba kārtības uh, punkts - likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargāt trauksmes cēlājs, kas atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs. Referente ir uh, Molija Skotka Kato lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribēju uh, sveikt kolēģus, kas ir uh, ieradušies šeit. Jā, jūs esat uh, patiešām arī iedeguši daudz vairāk nekā es. Nu, tāda arī ir uh, Lielbritānijas daba un klimats. Jāsaka, ka pirms atvaļinājumiem mums bija ēnu uh, referentu sēde. Tā norisinājās ļoti labā, konstruktīvā gaisa, gaisotnē. Mēs uh, varam, varējām panākt progresu un vienošanos starp dažādām politiskajām grupām. Uh, un šo pēcpusdienu būs vēl viena ēnu referentu sēdes. Jāsaka, ka trausmes cēlēji var patiešām būt ļoti aktīvi sabiedrības interešu aizsargātāji, neskatoties uz e, šiem potenciālajiem ieguvumiem, tikai sešās dalību valstīs līdz šim ir pieņemta likumdošana, lai šos cilvēkus aizsargātu, un tiek domāts tieši par horizontālu, nevis sektorālu pieeju. Es gribēju atkal atkārtot, ka uh, mēs, daudz kolēģi arī mani atbalsta, izklāstīja, eh, uzskatām, ka visā Eiropas Savienībā ir jāizsargā šie trauksmes cēlāji pateicoties horizontālajai pieejai. Trauksmes cēlēji ir jāizsargā pilnīgi visās eh, Eiropas Savienībai pienākošajās eh, kompetenču jomās. Un, uh, Jāpatur prātā, ka trauksmes cēlāji patiešām darbojas sabiedrības interesēs. Mums viņi ir uh, jāizsargā, jo uh, tie ir cilvēki, kas rūpējas arī par sociālo un uh, vides standartu ievērošanu, un ir jābūt vismaz kaut kādam minimālajam aizsardzības līmenim visā Eiropas Savienībā, lai būtu patiešām arī. Uh, garantēta laba vienotā tirgus funkcionēšana. Un, protams, ja dalībvalsts vēlas, tās var darīt vairāk un būt ambiciozāks pievēršoties tehniskākām detaļām, ir jādomā arī par um, turpināšanas mehānismiem. Esmu dzirdējusi ēnu referentu viedokļus, iepazinusies ar dažādu politisko grupu uh, grozījumiem, un es neesmu pārāk optimistiski noskaņot domājot par šiem ziņošanas kanāliem, ko varētu izmantot trauksmes cēlāji. Mums ir jādomā, kā šie cilvēki varētu nebaidoties par savu nākotni uh, informēt sabiedrību par pārkāpumiem uzņēmumos. Jāsaka, ka Eh, trauksmes cēlājs, eh, kas eh, vispār ļāva pavērt šo aizkaru uz LuxLeaks skandālu, nevarēja doties uz nodokļu iestādēm, viņam bija grūti kaut ko darīt, un jāsaka, ka viņam gal galā vajadzēja visu šo skandālu padarīt zināms sabiedrības acīs, un tas patiešām viņas personisko dzīvi ietekmē ļoti nelabvēlīgi. Mēs arī vēlamies uh, apgriezt otrādi šo uh, pierādījumu smaguma principu. Uh, to apstiprināja arī ekspertu panelis. Ja cilvēki vēlas uh, aizsargāt sabiedrības intereses, viņiem nav jāmēģina pierādīt, ka viņi ir darbojušies vislabākajās interesēs. Nē, tiem, uh, uz kuriem uh, krīt šī aizdomēna, ir uh, jāmēģina pašiem sevi attaisnot. Un ir jādomā par labākiem uh, trauksmes cēlāju aizsardzības pasākumiem, ir jābūt īpašai struktūrai, lai varētu sistemātiski īstenot šo cilvēku aizsardzību, ja viņi vēlas patiešām uh, liet vairāk gaismas uz jautājumiem, kas ir tiešā veidā saistīti ar, ar uh, valstu un valdību darbību. Ir jādomā arī par trauksmes cēlāju aizsardzības fondu, lai šiem cilvēkiem varētu sniegt juridiskas konsultācijas un arī uh, finansiālo kompensāciju iespēju, ja, piemēram, uh, Uh, viņu finansiālais stāvoklis tiek iedragāts ņemot vērā uh, sniegto informāciju. Jāsaka, ka Eiropas parlaments šeit patiešām uh, sniedz labu piemēru, norādot uz to, ka ir nepieciešama laba groda likumdošana uh, trauksmes cēlē aizsardzībai un ar nepacietību gaidu mūsu nākamo ēnu uh, referentu tikšanos, lai turpinātu strādāt pie šī dokumenta. Paldies! Un tagad uzstāsies ēnu referenti. Matrušēlo kunga nav klāt, un viņš um, man um, iedeva savus piezīmes, uh, atļautās man nolasīt uh, kolēģis atvainojas, ka pats nevarēja uh, piedalīties sēdē, viņš vēlējās pateikties man par to, ka viņu aizstāju. Ja tiek runāts par trauksmes cēlāju aizsardzību, tagad lasīšu, saka priekšsēdētājs, pirmām kārtām gribēju pateikties Skotu Kato kundzei par visu veikto darbu, un pēc ēnu referentu sēdes ir panākti uzlabojumi, bet ir daži ļoti svarīgi punkti, kas joprojām nav atrisināti. Es gribētu uzsvērt arī finanšu krīzes pieminēšanu B kompromisā. Mēs esam pret to, saka kolēģis, un D un E kompromisos minētā sektorālā pieeja nav pietiekami labi uzsvērta, un tekstā tiek runāts arī par takse komiteju. Mums Jāsaka, ka tas eh, drīzāk būtu jāiekļauj G kompromisā. Un jāsaka, ka formulējumi ir pārāk vispārīgi, kā tas ir redzams arī H kompromisā, un tas pats attiecas arī uz uh, pierādījumu nastu. Un vārds wrongdoing arī ir pārāk vispārīgs. Mums būtu jāstrādā patiešām pie tādiem asākiem formulējumiem. Uh, Jāsaka, Izveidotajām struktūrām ir ļoti ierobežotas pilnveras, tādēļ ir jābūt labākai harmonijai starp ES un dalību valstu kompetencēm, un e, man šis priekšlikums līdz ar to nešķiet pārāk pārliecinoši. Paldies, un e, piedalīšos arī tajā nākamajā sēnu referentu sēdēs. Tas bija tātad Goldvio vārdā, un tagad SD grupas referents Ole Ludvigsons. Lūdzu, Ole, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Pa, pateicos Malijai eh, Skotai eh, Kato, kas ir sagatavojusi ļoti labu ziņojumu par pietiekam svarīgu tematu. Ja runājam par konkrētiem grozījumiem, Protams, ir jābūt pietiekami labam trauksmes cēlāju aizsardzības mehānismam. Bieži vien cilvēki izvēlas noklusēt uh, pārkāpumus, jo viņi vienkārši baidās par sekām, kas notiks, ja viņi uh, to darīs zinām sabiedrībai un žurnālisti, kā arī citi cilvēki mm, tiek uh, vienkārši vilkti valkāt pa tiesām, tā vietā, lai viņi tiktu aizsargāti un uzskatīti par varoņiem. Naudas atmazgāšana, nodokļu nemaksāšana, nu, tas viss grauj Eiropas Savienības um, pamatprincipus. Tādēļ mums cilvēki, kas uz šādiem pārkāpumiem norāda, ir patiešām jāpasargā. E, ja uh, cilvēki par to ziņos biežāk un uh, mēs varēsim cīnīties pret šiem pārkāpumiem, tas noteikti nāks par labu vienotajam tirgumu kopumā. Mums ir jāpasargā šie cilvēki gan privātajā, gan valsts sektorā. Un arī ļoti labi ir tieši juridiski jādefinē, ko nozīmē trauksmes cēlāja aizsardzība. Mums ir jāizveido pietiekami labi instrumenti ko varētu izmantot, piemēram, ekonomiskās sankcijas pret uzņēmumiem un cita veida struktūras. Un aizsardzības līmenim ir jābūt pietiekam augstam un jāgarantē, lai šie cilvēki informāciju varētu sniegt, lai viņu rīcībā būtu pietiekami labi arī tādi ziņošanas kanāli. sadarbībai ir jānorisinās pietiekami efektīvi, lai būtu laba, eh, robusta, horizontāla mm, trauksmes cēlāja aizsardzība Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Ole! Pirko Ronen Lenners kundze, tagad EKR grupas ēnu referente. Paldies, paldies, gribēju pateikties visiem kolēģiem par šo lielisko sadarbību. Jāsaka, ka trauksmes cēlāju aizsardzība varētu šķist eh, kaut kas tāds nenozīmīgs salīdzinājumā ar citiem jautājumiem, ko mēs šeit izskatām. Bet gribēju pateikt, ka bez šo cilvēku iniciatīvas vispār netiktu izveidotas ne takse, ne pana komitejas, un mēs neuzzinātu eh, par ļoti daudziem pārkāpumiem. Krimināla likums. Uh, ir pietiekami stingras. Mums ir jāaizsargā trauksmes cēlāji un ir jāstrādā pie tādas likumdošanas, kas garantēs labu, uh, augsta līmeņa aizsardzību šiem cilvēkiem. Un uh, varētu viņiem garantēt arī uh, finansiālas kompensācijas nepieciešamības gadījumā. Luks līks skandāls uh, pierādīja, ka trauksmes cēlē aizsardzība dalību valstīs nav tik efektīva, kā tai vajadzētu būt. Un šiem cilvēkiem nevajadzētu baidīties no nākšanas gaismā, ja viņi ir novērojuši kādus pārkāpumus un krāpšanos. Jā, šis kompensāciju fonds varētu tikt izveidots, ja dalību valstīm būtu pietiekam daudz politiskās grības. Bet joprojām. Uh, sistēmās ir daudz trūkumu un mēs nesam ieviesuši labus pasākumus. Šie um, trauksmes cēlāji pievērš uzmanību ļoti daudziem svarīgiem ētiskiem jautājumiem. Jāsaka, ka šo mehānismu kompetence ir pārāk šaura, un es uh, to uzsvēršu savos um, kompromisos. Mēs esam jau diskutējuši par nodokļu nemaksāšanu, par uh, informācijas apmaiņu, par valstu informācijas reģistriem. Tas viss ir jāņem vērā. Šāda informācijas apmaiņa būtu ļoti svarīga. Un arī šie ziņošanas kanāli ir jāuzlabo, lai informācija varētu plūst bez kavēšanās. Mums ir jāuzlabo uh, atklātības un caurskatāmības uh, līmeņa. Mēs nevaram uh, būt pārāk tūredzīgi šajā aspektā un uh, sagatavotie, zi, sagatavotie grozījumi patiešām ir solis pareizajā virzienā, un es ceru, ka mēs varēsim. Uh, darbu uh, pie šī jautājuma noslēgt pietiekami naski, lai vēlāk nerastos vēl lielākas legālas problēmas. Paldies! Paldies, Pirko, un tagad kolēģis no liberāļu grupas, bet nevienu zālē no šīs grupas nemanu. Labi, tad goe eh, Dmitrijus Papadimulis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties mūsu kolēģei par šo uh, ziņojumu, par to, cik viņa rūpīgi pie tā ir strādājusi. Mēs esam uh, pret to labvēlīgi noskaņot, ziņojums ir labi pārdomāts. Un tas arī uh, izvērtē vairākus ļoti svarīgus jautājumus. Mums ir jādomā, kā aizsargāt trauksmes cēlājus. Jā, tagad spēkā esošais aizsardzības mehānisms nav pietiekami efektīvs. Ir jābūt visai eh, paneiropas aizsardzības sistēmai. Vienīgais veids, kā cīnīties pret korupciju un nodokļu nemaksāšanu, ir panākt to, lai uh, cilvēki, kas darbojas sabiedrības interesēs, tiktu pietiekami labi uh, aizsargāti. Viņiem ir jābūt iespējai griezties pie kāda, ja viņi ir novērojuši pārkāpumus, nu, vai tā būtu valsts iestāde vai kādas privāts uzņēmums. Jāsaka, nodokļu nemaksāšana ir, uh, notiek ļoti plašos mērogos. Tas, ko esam pieredzējuši līdz šim, pierāda, ka bieži vien šie cilvēki tiek sodīti tā vietā, lai viņi tiktu uzslavēti. Bet mums ir jāsoda tie, kas uh, pārkāp likumu, nevis trauksmes cēlāji. Tādēļ ir jābūt pietiekami labam grodam institucionālajam uh, satvaram Eiropas uh, līmenī, lai varētu pieņemt pietiekami labus uh, trauksmes cēlāju aizsardzības pasākumus. Mēs jau ar šādu mehānismu neaizsargāsim tikai trauksmes cēlājs, mēs arī veicināsim caurskatāmību un likumvaras ievērošanu. Un ja cilvēki redzēs, ka viņi patiešām var būt pasargāti šādos gadījumos, tad vēl vairāki uh, tiks motivēti eh, norādīt uz pārkāpumiem, jo daudzi jau baidās, viņi arī ir pieredzējuši šādus gadījumus, bet viņi baidās eh, par eh, iespējamām sakām, par uz viņiem izdarīto spiedienu, iebaidīšanu, tādēļ neko nesaka. Mums ir Jāsaka, ka visi arī lieli multinacionāli uzņēmumi ir saistīti. Viņiem ir jāievēro um, likuma burts un gars un jāiemaksā nodokļi, tāpat kā visiem pāriem, vai tie ir milzīgi startautisku uzņēmumu vai MVU. Mēs uzskatām kā kompromisa grozījumi ir pietiekami labi, protams, eh, ir eh, dažas vietas, eh, ko mēs vēlētos uzlabot, mēs vēlētos būt vēl arī ambiciozāki, bet, protams, referentei ir jāmēģina atrast kopsaucējs, lai varētu panākt konsensusu. Un es arī gribētu lūgt pārējās politiskās grupas eh, būt gatavas iziet uz kompromisiem un būt tikpat konstruktīvām. Mēs vēlētos, lai Eiropas Savienībā tiktu pieņemtas kopīgas vadlīnijas, arī eh, visa starptautiskā kopiena, lai eh, atzītu nepieciešamību aizsargāt trauksmes cēlājs. Nu, varbūt eh, kaut kur, piemēram, apsvērumos mēs varam pieminēt arī 33. pantu ANO konvencijā par cīņu pret korupciju. Un, protams, mums eh, centieni ir. Uh, jāpapildina ar to, kas notiek citās starptautiskajās eh, institūcijās, jāsadarbojas ar tām. Es gribēju pateikties eh, Skotu Kato kundzei un esmu pārliecināts, ka pēcpusdienā mēs panāksim. Uh, lielu vairākumu atbalstu. Paldies, Štarhas kundzi no FDD šeit neredzu, vairāk neviens vārdu nelūdz. Nē, tad došu vārdu atkal referentē. You know the issue we are talking about, okay? Nina Gildis. Nina Gildis. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka jūs runājat par trauksmes cēlājiem. Es tikai gribētu uzdot vienu jautājumu. Vai te ir runāts arī par pietiekamu resursu apjomu, kam būtu jābūt trauksmes cēlāju rīcībā? Pretējā gadījumā ir diezgan grūti nodrošināt pienācīgu piekļuvi juridiskajiem un tiesiskajiem resursiem. Es domāju, ka tas ir tāds eh, būtisks jautājums. Lielas paldies! Neviens cits nav pieteicies runāt. Došu ru, eh, vārdu referentei, lai tā veikt kopsvilkumu. Paldies! Jā, te runa ir par tādu specifisku jautājumu, kas ir saistīts arī ar eh, trauksmes cēlāju atbalsta fondu. Uh, Tas ir tāds diezgan specifisks jautājums, un es domāju, ka ir pilnīgi noteikti jāņem vērā riski, ar kuriem viņi saskaras, un te nav runa tikai par uh, tiesisko atbalstu, bet arī par finansiālo atbalstu. Tādēļ ļoti būtiski to neaizmirst. Un lai tas uh, parādītos arī priekšlikumā. Tātad kopsvilkumā var teikt, kā tu teici, arī priekšstādātājs par to, ka līdz naudas atmaskāšanas direktīva šī ir ļoti liela augsta prioritāte mums un ir ļoti svarīgi, vitāli svarīgi, kā likuma devējiem saņemt šo informāciju par naudas atmaskāšanas gadījumiem un arī aizsargāt cilvēkus, kas uh, šo informāciju sniedz, lai veiksmīgi nodrošinātu darbību šiem demokrātijas uh, mehānismiem. Šī ir mūsu iespēja ieņemt stingru nostāju mūsu komitejā attiecībā pret šiem noteikumiem, kam būtu jāvalda visā Eiropas Savienībā, lai aizsargātu trauksmes cēlājus. Es domāju, ka ir ļoti labi saprast to, cik svarīgs ir šis fails un cik svarīgi ir eh, panākt šo nepieciešamo aizsardzības līmeni, lai mums būtu tāda veiksmīga sanāksme un uh, ceru, ka Eh, šovakar vairums no jums eh, efektīvi sadarbosies šo mērķu sasniegšanā. Paldies! Tātad sarunu grupa tiksies eh, šovakar. Nākamnedēļ 4. septembrī būs balsojums. Vadošā komiteja, juridiskā, juridisko jautājumu komiteja balsos mēnešu beigās, tādēļ ir jāstrādā iespējami ātrāk, lai mūsu viedoklis tiktu ņemts vērā. Nākamais punkts ir sastais punkts. ES 2018. finanšu gada vispārējais budžets, visas iedaļas. Mūsu referents. E, ja neiebilst, tad e, runāšu centrajā valodā, vācu valodā. Wenn man aus Bayern kommt, tut man. No Bavārijas grūtības dažreiz arī uh, mums ar vācu valodas izmantošanu, bet nekas, es ļoti centīšos. Paldies kolēģiem, seš, 60 grozījumi ir iesniegti par šo teksta projektu. Tas liecina par lielu interesi kolēģu vidū par budžeta jautājumiem, tas ir lieliski. Ļoti apsveicami. Vakar pēcpusdienā tikās ēnu referenti, tika sagatavoti septiņi kompromisu priekšlikumi, pie kuriem vakar tika strādāts. Un varam konstatēt, ka veidojas plašs konsens par šiem kompromisu priekšlikumiem. Un lielākoties tajos ir apkopot visi 60 grozījumi. Liels paldies par to kolēģiem un kolēģiem par priekšlikumiem un konstruktīvu sadarbību. Vienmēr viss jāpadara ātri, Īpaši viss, kas jāizdara um, starp jūliju un septembra sākumu, tā kā tā budžeta procedūrai jāvirzās raiti uz priekšu. Mani šeit visvairāk interesē mandāta lojalitāte mm, Eiropas uzraudzības iestādei un arī tas, kā Brexits ietekmēs mūsu darbus īpaši attiecībā uz vienu no trijām uzraudzības iestādēm. Mums, protams, visvairāk interesē triju aģentūru budžets. Tagad mums ir nedaudz mazāka budžeta skaitļu, par ko satraukties, un, protams, tiks sagatavots arī pārskats par trijām uzraudzības eh, aģentūrām. Mēs varēsim detalizētāk līdz ar to ieskatīties eh, to darbībā. Uh, Bet uh, šis budžeta atzinums uh, nu, tradicionāli ļauj mums uh, vēlreiz izvērtēt uzraudzību darbu un piedāvāt komisijai rekomendācijas mm, par uzraudzības aģentūru funkcionēt spēju un tās uzlabošanu. Principā runa ir par savu funkciju pildīšanu, Tām ir nepieciešami arī finansiāli resursi, kas jālieto mērķtiecīgi. Un, lai to nodrošinātu, jārīkojas saskaņā likumdevēja piedāvāto mandātu. Mm, tas, principā, pašsaprotami teorijā, bet praksē nevienmēr tas tā ir. Mm, šķiet, ka ne tikai man, bet arī daudziem kolēģiem ir šis iespējas, tāpēc arī tik daudz grozījumu. Daži piemēri - MIFI 2 Mm, kas uh, uh, piedāvā ESMA konkrētas lietas, kam īsti nepiekrīt uh, likumdevējs un ar ko mums grūti samierināties. Tad mums ir arī PSD 2, pret ko iebilst EBA. EBA vēlas attiecīgi ierobežot tai piešķirto mandātu, par ko Noteikti vēl būs garas diskusijas, nu, dažreiz uh, šie mandāti vienkārši netiek ievērot, dažreiz tas notiek pat apzināti, un dažreiz darbība notiek tieši pret to, ko uh, uh, diktē mandāts. Nu, mēs vēlamies tam stāties pretī un uh, tomēr veicināt labāku mandātu ievērošanu par Brexitu un finanšu sakām Eiropai. Protams, visām trijām aģentūrām te rodas papildu sloks un banku aģentūrai tie ir īpaša situācija pēc Brexit. Šī aģentūra nevarēs palikt Londonā. Tās nav sots. Uh, Tā nav sankcija, tā vienkārši ir pilnīgi normāla saka Brexitam. Nu, līdz ar to mm, aģentūrai jāpārceļas un eh, te rodas izmaksas. Kurš maksās par to? Es esmu par uh, izraisītājs maksā principa ievērošanu. Lielbritānija ir izstājusies, Eiropas Savienība pie tā nav vainīga, līdz ar to jāmaksā par visu būtu Lielbritānijai, jo uh, bez Brexita nebūtu arī nepieciešamības pārcel, pārvākties banku aģentūrai. Nu, respektīvi, mums 27 valstīm paliek cits jautājums, kur, uz kurieni pārvāksies šī aģentūra. Protams, par to nepieņem lēmumu budžeta procedūrā un arī parlaments nepieņem šo lēmumu, uh, bet mums uh, jāapstiprina šis lēmums un mēs sadarbojamies ar padomi šajā jautājumā. Vajadzētu padomāt, kā varam ietaupīt un strādāt efektīvāk. Mums ir trīs eh, mazas uzraudzības iestādes, bet katrai uh, iestādei ir uh, pilnīgi atsevišķs uh, pārvaldības uh, administratīvais aparāts. Varbūt arī šeit vēl kaut ko var racionalizēt un uzlabot, un aicinu jūs par to padomāt vienā kompromisā, mm, piemēram, mēs piedāvājam apvienot varbūt EBA ar kādu citu aģentūru. Bet par to, protams, vēl diskutēsim. Sākumā jāpapēta, cik tad konkrēti varēsim ietaupīt ar šo soli. E, izmaksas, e, lai e, īrētu telpas katrā aģentūrā ir ļoti dažādas. Protams, šīs Uh, īrēšanas uh, maksas uh, nav tas svarīgākais, bet, teiksim, Frankfurtē šīs cenas ir par pusi zemākas salīdzinot ar Parīzi esma telpām, piemēram. Atvainojiet, bet tas tā ir. Es to pats esmu izlasījis pārskatā. Tā kā es pieļauju, ka te vēl var veidoties uh, ietaupīšanas potenciāls. Ja mēs vairāk orientētos pēc uh, mm, ESMA izmaksām uh, Frankfurtē, uh, tad pilnīgi noteikti varētu ietaupīt Londonā. Šīs īrēšanas izmaksas arī ir krietni augstākas salīdzinot ar Frankfurti. Tā kā arī šeit ir ko padomāt, ir par ko padomāt. Uh, Paldies katrā gadījumā kolēģiem par sadarbību un priecājos par diskusiju. Tagad at atpakaļ pie priekšsādātāja funkcijas runāšu angliski, došu vārdu Olē Ludvigsonu, kas ar Anna referents nes un de. Paldies! Paldies uh, referentam. Tas ir pirmais, ko es vēlētu uzteikt. Otrais, eh, nu, protams, mums vajadzētu nodrošināt pietiekums resursus uzraudzības eh, iestādēm. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Jau pirms eh, vasaras mēs debatējām par šo jautājumu. Padome mēģināja apcirkt šo budžetu, un šiem esla dēļ gan es, gan referents mēs mēģinājām likt galdā komisijas sākotnējo priekšlikumu, lai būtu pietiekami resursi. Un tam arī būtu jāatspūgļojas uh, skaidri šajā tekstā. Tālāk par uh, kalibrētajām nodevām. Es domāju, mums jābūt gana piesardzīgiem nevajadzētu apdraudēt uzraudzības iestāžu neatkarību, jo mēs eh, varētu palielinot eh, šo sadaļu kaitēt šai automā, eh, autonomijai, jeb neatkarībai. Uzskatu, ka būtu gana prātīgi mēģināt rast līdzsvaru starp um, atšķirīgām interesēm, kas šeit parādās. Un uzskatu, ka uzraudzības iestādes uh, sapludināšana nekādā veidā neatvieglot tās darbu. Uzraudzības iestāžu resursi būtu jānostiprina, lai palīdzētu aizsargāt patērētāju intereses lai finanšu pakalpojumu patērētāji saņemtu pietiekami daudz informācijas, jo līdz šim to galvenokārt ir saņēmušas bankas, finanšu pakalpojumu sniedzēji, profesionāļi, bet klienti saņem šo informāciju nepietiekamā apjomā. Tirgus un kapitā, kapitāla jautājumi ir ļoti svarīgi. Tas nav apšaubāms. Finanšu pakalpojumi un iekšējā tirgus eh, jautājumi ir pamatakmeņi, stūrakmeņi ekonomiskajai izaugsmai. Un, protams, arī fiskālie jautājumi ir ļoti būtiski. Ir daudz grozījumu, kas ir eh, rakstīti tieši ar šādu domu, un es domāju, ka tam arī pietiekami skaidri būtu jāatspoguļos galīgajā atzinumā. Uzskatu, ka papildu izmaksas, kas rastos uh, pārceļot uh, banku iestādi no Londonas, uh, būtu galvenokārt jāuzņemas apvienotai karalistē. Paldies referentam par sadarbību un par kompromisu gaisotni. Paldies! EKA ir pārstāvis šeit nav, taču ir viņas aizstājējs. Aizstājēja. Paldies! Vēlējos pateikties par obligajām uh, diskusijām un kolēģis vārdā vēlos jūs informēt, ka atbalstīsim visus kompromisus. Paldies! Liels paldies! Tas ir viss, ko mēs vēlējāmies dzirdēt. Liberāļu vārdā runās. Uh, bija jārunā pārstāvim, taču viņi nav ieradušies, eh, jo ir ļoti liberāli. Tagad goja grupas pārstāvis eh, nav neviena, pēdējais pārstāvis dodas prom, un tādēļ došu vārdu zaļiem. Paldies! Vispirms vēlētos pateikties par eh, ziņojumu projektu un par to, kā referents strādāja grozījumiem. Mēs esam ļoti apmierināti ar to, kā darbs noritēja, un man ir tikai viena iebilde. Iebilde būtu par kompromisu, kas formulēts par to, ka ir jāpaplašina de facto šis eh, mandāts. Protams, eh, var diskutēt par pasākumiem, kā tiek īstenoti, taču mēs eh, vienmēr nospraužam robežas kā koplikumdevēji. Un tas, kas ir um, veikts uh, patērēto aizsardzības jomā, kā arī lai nodrošinātu konsekventu Eiropas tiesību piemērošanu, tas jau ir bijis uh, trīs uh, regulējumos, un te mēs varam runāt, um, mēs varam būt par vai pret no politiskā viedokļa, taču tas iekļāvās mandātā. Tā būtu man vienīgā iebilde. Varbūt arī atbilde Olim. Es negribētu jums eh, nepiekrist, taču, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, parlaments, tāpat kā referents, vienmēr ir atbalstījis to, ka šiem iestādēm ir jābūt kopā, jo ļoti daudzās dalībvalstīs nav sistemātiskas atšķirības starp eh, apdrošināšanu un banku nozari. Mums ir diezgan lieli konglomerāti, un mēs nevaram apgalvot, ka nav šīm iestādēm nekādas pāraudzības par eh, apdrošināšanām, ja tās eh, vienlaikus uzrauga bankas, kas nodarbojas ar apdrošināšanu. Parlaments nekad nav uzskatījis, ka ir jābūt nošķīrumam. Parlaments vienmēr ir gribējis, lai būtu kopā šīs iestādes eh, EBA un EIOPA un ESMA. Paldies eh, par šiem eh, komentāriem, taču es gribētu teikt, ka mums būtu jāpieturas pie sākotnējā mērķa. Ļoti bieži mēs debatējam padomē par to tikai, eh, kas, kurā vietā tieši tas atradīsies, taču tas jau ir sekundāri. Paldies katrā ziņā par sadarbību. Lielas paldies! Tagad uh, Nīna Džila. Paldies! Paldies referentam par uh, šo tekstu. Ir ļoti grūti komentēt šo jautājumu, kaut arī mēs ļoti bieži strādājam pie budžeta jautājumiem, bet es domāju, ka runājot par šīm iestādēm, ir ļoti būtiski rast efektivitāti un reizē diversificēt uh, šo sektoru. Es domāju, ka kompromiss arī iet šajā virzienā. Nebūs pārsteigti, ka man ir zināmi iebildumi par jūsu priekšlikumu EBA sakarā, par to, ka apvienotajā karalistē jāuzņem šīs izmaksas. Priekšsēdētāji, vai jūs klausāties? Labi. Es teiktu, ka nu šobrīd ir pārsteidzīgi iet šajā virzienā. Pirmkārt, jau sarunas joprojām norit, un jau tiek runāts par to, uh, ko apvienotā karaliste maksās kā daļa, eh, kā daļu no šīm sarunām. Un tur būs arī runa par eh, šādu pārcelšanās izmaksu sekšanu. Es domāju, ka te ir nu, dubultā grāmatvedība, ka divreiz uzliekat šo pienākumu. Un, kā jau teicu, tas ir pārsteidzīgi arī tāpēc, ka sarunas vēl nav beigušās. Kas notiks, ja apvienotā karaliste tomēr nepametīs kopējo tirgu? Es domāju, ka 18. gads ir pāragri. Pāragrs eh, laiks, lai par to diskutētu. Es domāju, ka vajadzētu vēl nogaidīt. Eh, tādēļ mums ir, man ir iebilde pret šo kompromisu. Paldies, neviens cits nav pieteicies. Došu vārdu eh, atkal jau referentam un atkal runāšu vāciski. Tātad visu pirms paldies visiem par konstruktīvajiem komentāriem. Zinu, ka katrai grupai uh, ir savas sāpes un arī savas vēlmes, bet labs kompromiss jau nozīmē, ka visiem ir um, uh, jāpiekāpjas nedaudz uh, un jāpriecājas par uh, ieguvumu, kopīgo ieguvumu. Tā kā man prieks, uh, ka, ka esam varējuši vienoties. Uh, Eh, protams, eh, grupās vēl būs jāturpina diskusijas, spriežot pēc iesniegtiem grozījumiem, bet prieks par atbalstu. Runājot par budžeta skaitļiem, eh, šeit arī ir labs konsens. Paldies, Olē, ka tu to vēlreiz apstiprināji un izklāstīji, mm, runājot par budžeta mm, pozīcijām, kas te ir svarīgas mm, manīm protams, interesē, kas notiks uh, ar Lielbritāniju un iekšējo tirgu pēc 2019. gada. Ja tā piedalīsies iekšējā tirgu, es gan īsti nesaprotu, kas uh, Briti ierakstījuši savā mandātā, bet šķiet, ka uh, tomēr nav iespējams Eiropas aģentūrai palikt Lielbritānijā. Mm, tas izriet no arī no juridiskas eh, pozīcijas, no juridiskiem aspektiem. Eh, un kā tad būs ar jurisdikciju? Šķiet, ka eh, EBA paliekot Londonā nepakļausies kopienu tiesas jurisdikcijai. Tā, <laughs> tas, protams, nav iespējams, un tā ir viena no pamatproblēmām, kas mums ir jāatrisina. Mm, tas vēl apjautājos eh, EBA par eh, īres eh, līgumiem, uz kuru laiku tie ir noslēgti. Nu, šķiet, ka uz īsāku laiku salīdzinot ar um, Eiropas zāļu aģentūru, tā kā nu, vismaz šeit varam nedaudz nomierināties. Mm, tomēr šai aģentūrai jāpaliek Eiropas Savienībā. Tas šķiet visiem ir skaidrs. Uh, Bet, nu, rezultātā mums būs jābalso un jāpārliecinās, eh, ir vai nav konsens par šo jautājumu. Tātad, eh, nobalsojot demokrātiski, varēsim atrisināt šo problēmu, esmu pārliecināts. Un šķiet, ka grupu kolēģi man piekrīt. Balsosim šodien pēcpusdienā. Lūdzu, esiet klāt, paņemiet līdzi balsošanas eh, kartes. Tas ir svarīgi, procedūra to paredz šonadēļ. Uh, visām komitejām jāizsakas par šo jautājumu, lai budžeta komiteja pēc tam varētu lietas virzīt uz priekšu un septembrī nobalsot arī budžeta komitejā un, un savukārt 2. Mm, oktobrī balsosim arī plenārsēdē. Tas ir uh, saskaņā ar termiņiem, kas atrodami uh, Eiropas Savienības līgumā. Uh, Un tagad astoties darba kārtības punkts, saskaņo darba kārtību, runāšu atkal angliski. Lies paldies visiem. Astotais punkts - pievienotās vērtības nodokļa saistības pakalpojumu sniegšanā un preču tālu pārdošanā. Katalīns Orin Ivan ir mūsu referents. No. Uh, Viņš nav klāt. Vai SND Ir informācija par to, kad referents varētu ierasties. Nu, tad varbūt pauzējiet līdz pulksten 11. Labi, nu atvainojiet, ka tik ātri visu izskatījām. Bet mēs tiešām sākām pulksten desmitos, 01. Tā kā strādājam ļoti efektīvi un tagad pauzējiet līdz 11.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

So, according to the clock we have here, it's... Uh... Tātad, atsāksim darbu. Ir pulksten 11. Un turpināsim pievēršoties um, punktiem numur 8 un 9 kopā. Sāksim ar uh, pievienotās vērtības nodokļu saistībām um, pakalpojumu sniegšanām preču tālā pārdošanā. Referents ir Katalīna Sorinīvana. Paldies! Paldies uh, kolēģiem par izniegtajiem grozījumiem. Šis priekšlikums ir daļa no direktīvas, kas ir uh, komisijas atbilde uz uh, PVN iztrūkumiem pašreizajā sistēmā un vēlme modernizēt uh, sistēmu. Šeit ir vairākas svarīgas lietas. Komisijas uh, priekšlikums balstīts uz to, lai samazinātu atbilstības izmaksas elektroniskajiem pakalpojumiem un balstās uz tātad minēja viens pieturs uh, aģentūru mehānismu, tātad tā saucamo MOS mehānismu. Labāks pielietojums uh, būtu noderīgs sevišķi MVU, kas vēlas uh, vienkāršot PVN procedūras. Es ļoti pozitīvi vērtēju 28. panta grozījumus kas paredz PVN iekasēšanas atvieglošanas mehānismus, kā arī vienkāršotus mehānismus starpnieku gadījumā valstīm no pārdevējiem, kas pārdod preces, kas tiek importētas no trešajām valstīm ir uzņēmumi, kas eh, pārdod preces eh, ES eh, nemaksājot PVN. Līdz ar to ir jāuzlabo šie mehānismi un jāvienkāršo e-komercija sevišķiem VU. Ir iesniegti ļoti daudz grozījumu. Un es gribētu pievērst uh, sīkāku uzmanību uh, šiem jautājumiem, iesaistot mans kolēģis. Uh, es domāju, ka pirmajās tas būs sesijā, tad mums būs ēnu referenta tikšanās oktobra sākumā. Runājot par 10 tūkstošu eiro slieksni, bija atšķirīgi viedokļi, jo ir Eh, viedokļi gan par, gan pret, bet es domāju, ka mēs vienosimies. Thank you very much for presenting your report. Lielas paldies par um, šī punkta prezentēšanu. Un tagad devītais punkts - administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā. Nīdermāra kungs ir referents. Lūdzu, paldies, Mārkos konsultatīvā procedūra, kas saistīta cieši ar Īvana ziņojumu. Mēs eh, te plānojam izveidot infrastruktūru un labāku sadarbību starp dalību valstīm, eh, lai eh, iekasātu vienotākā veidā PVN pakalpojumu sniegšanā un priekš tālu pārdošanā. Diezgan sarežģīta lieta, bet, nu, tagad esam tai Eh, tikuši cauri. 22 grozījumi mums ir, kas, eh, protams, nedaudz sarežģīja situāciju, bet ir iespējams eh, mums jāsinhronizē šis priekšlikums ar spēkā esošo direktīvu. Mums tas jādara diezgan ātri, bet konsultējāmies ar komisiju un, principā, komisija uzskata, ka te būs nepieciešams grozījums valstu likumdošanā, kas ir diezgan smags tehnisks grozījums. Tāpēc es ierosinātu šeit drīzāk palikt pie sākotnējā priekšlikuma. Bet katrā gadījumā mēs runāsim drīz padziļinātāk par šo priekšlikumu. Mēs arī balsosim, tad arī vērtēsim konkrētāk visus grozījumus. Paldies, Ludeka, Anna referenti. Uh, Lenenkungs, EPP. Uh, paldies par uh, viens pietra schēmu PVN pārobežu pakalpojumu sniegšanā, kā jau izskanēja, mums ir 22 grozījumi, EPP tos uzskata par neproblemātiskiem, drīzāk tehniskiem grozījumiem, bet viena lieta šī sliekšņu vērtība. Uh, kur runa ir par ārvalstu apgrozījumu un uh, uh, iekšzemes apgrozījumu. Tagad mēs runājam par tūkstošu eiro, komisija rosina desmit tūkstošus, lai neļautu sagrozīt tirgu. Tā ir daļa no PVN reformas. Man šķiet, ka šāda palielināšana ir racionāla. Es to atbalstu, to labi pamato komisija. Tātad kolēģis Kvot Kato grozījums, kas vēlas palikt pie 100 tūkstoši mm, eiro, vai arī liberāļiem un EKR, kas vēlas 35 tūkstošus. Nu, tas nebūtu gluži racionāli. Es atbalstu komisiju šajā jautājumā. Varbūt vienreiz tiekoties ānu referentiem, mēs varētu šo problēmu atrisināt. Un nu, paldies uh, referentam arī par to, ka palīdz mums šo jautājumu skatīt. Paldies! Nes un D grupa. Frunzulika kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Kolēģi, paldies referentam un ainu referentiem par darbu pie šī svarīgā faila. Priekšlikums, protams, ir eh, PVN likumdošanas svarīga sastāvdaļa. Mēs zinām, PVN ir eh, svarīgs ieņēmumu avots daudzām valstīm, ļoti labs resurs eh, turpmākai attīstībai, ja to racionāli izmantot. Priekšlikumam tika ievēroti gan subsidiaritāte, gan proporcionalitāte, tā kā mēs atbalstām šeit izvēlēto pieeju un pieņemšanu. Izvēlēties tādu mini vienas pieturas schēmu visiem sniegtiem pakalpojumiem ar e, iebūvēto auditu. E, te, protams, runa par atsevišķiem budžeta pielāgojumiem, budžeta plānu pielāgojumiem, bet vēlamies, lai komisija būtu piekļuve tikai atsevišķiem statistikas nolūkiem, lai nepārslogotu dalību valstu administrāciju. administrāciju. No, tādā veidā komisijai būs nepieciešami dati, bet tas nozīmē, ka jānodrošina kvalitatīva komunikācija starp komisiju un dalību valstīm lai dati eh, tiktu saulēcīgi iesniegt. Un vajadzētu piemērot šo schēmu agrāk nekā 2021. gadā. Ja mēs runājam par PVN reformu, šis priekšlikums ir pirmais solis, lai ņemt vērā eh, digitālo pakalpojumu pieaugušo nozīmi. Izmaksu intensīvi PVN noteikumi uh, vairs nenoslogos pārobežu tirzniecību un pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā, un svarīgi ir to apzināties. Labi, tad uzklausīsim uh, ainu referentus par abiem ziņojumiem, kas ir ļoti tuvi, un Bernts Luke, EKR, būs pirmais. Paldies, jā, varu izteikties par abiem ziņojumiem. Uh, Principā jūs, manā pozīcija jums ir zināma, neatkārtošos. Abi ziņojumi ir uh, pavirzējušies ļoti labi uz priekšu, nesaskaņas lielākoties atrisinātas, kompromisi un grozējumi izskatās principā visnotaļ pārvarami. Viena sanāksmes ietvaros varētu visu atrisināt, kā teica kolēģis pirms manis. Uh, par uh, sliekšņu vērtību apgrozījumiem. Vajadzētu to uh, pazemināt. Un tagad jautājums ir par to, cik tas būs - 35 tūkstoši, 10 tūkstoši, te nekas akmenī nav kalts. Un vajadzētu darīt visu, lai samazinātu birokrātisko slogu pēc iespējas maziem uzņēmumiem. Bet principā jāizvērās no diskriminācijas pret visiem uzņēmumiem, un mēs visi to apzināmies, un domāju, mums izdosies nonākt pie kompromisa. Un tagad Līve Verinke, kas aizstāja kolēģi. Paldies! Un runāšu kolēģis vārdā. Mēs uh, vēlamies uzlabot iekšē tirgus darbību, atvieglojot noteikumus Eiropas E tirzniecībai šī brīža PVN izņēmumi ne Eiropas Savienības pakalpojumiem eh, tiek eh, izbeigti un eh, tiek ieviesta viens pietura schēma. Komisija ierosina tikai ierobežot grozījumu skaitu šai likumdošanā. Tas nozīmē, ka visi esam uz viena viļņa garuma, bet runājot par kurjeru un pasta pakalpojumiem, tie gan ir sarežģīti un te ir nepieciešami atsevišķi nosacījumi īpaši tālu pārdošana uz trešām valstīm un no trešām valstīm. Tad jādomā par gala patērētājiem un uh, starpniekiem. Ja mēs runājam par paku nosūtīšanu līdz 150 eiro, uh, kur vērtība tāda nepārsniec 150 eiro, jauna noteikuma piemērošana izraisītu noslogojumu, un es vēlos sliekšņa vērtību vanu 10 tūkstoši, vanu 35 tūkstoši. Tas samazina uzņēmumu noslogotību, atvieglo uzņēmēju darbību un labāk saskan ar spēkā esošo praksi dalību valstīs. Es ļoti priecājos par to, eh, ka šī eh, likumdošana tiks ieviesta tuvākajā laikā. Un par otro ziņojumu, kā jau izskanēja, arī šo likumdošanu svarīgi ir ieviest pēc iespējas ātrāk. Tā varēsim palielināt valsts kasas ieņēmumus un uh, uzņēmumiem piedāvāt vairāk par diviem miljārdiem uh, papildu finanšu resursu. Kā teica referents, uh, Svarīgi ir uzsvērt IT tehnoloģijas, apkarojot krāpniecību, izmantojot, uh, uh, piemēram, transakciju uh, tīklu analīzi. 2016. gadā Nīderlandes prezidentūra prezentēja IT rīku no Beneluksas un tika panākta vienošanās par šī rīka turpmāko attīstību. Leģitīmiem uzņēmumiem tas ir svarīgi, jo šī rīka izmantošana uh, var atslūgot dalībvalstis, un tām uh, vairs nebūs uh, jāpiemēro tik plaši pretkrāpšanas uh, uh, pasākumi, kas ļauj dalībvalstīm arī ietaupīt. Labi, un tagad goja Paloma Lopes un Migels Viega. Uh, Neredzu nevienu. Tātad zaļie Maris Kotkeito ir anreferences, viņu neredzu zālē. Un ENF Bārbara Kapela arī viņu neredzu. Pār citiem kolēģiem neko nezinu. Un tad atgriezīsimies pie referentiem. Ivan Kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Ideja ir ļoti vienkārša. Principā arī nekas tāds eh, ļoti sarežģīts arī nav, par ko spriest. Tā kā tiekoties ar referentiem Strasbūrā, mēs varēsim visu atrisināt, esmu pārliecināts. Tad ziņ, par ziņojumu visi būs viensprātis. Tā kā Dažām nav nekādu jūtīgu lietu, delikātu jautājumu. Pilnīgi noteikti mums būs ļoti drīz ļoti labs ziņojums. Paldies! Un uh, Ludek, nav ko piebilst man par šo tēmu. Labi, nu, lieliski, nu. Tad skatīsim nākamo punktu. Re, bet nākamais punkts jāskata pulksten 11.30, jo Roberto mūsu referents uh, vēl nav ieradies. Tātad pauze līdz pulksten pusdivpadsmitiem.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

So, hello everybody, the latest. Kolēģi, mēs uzzinājām, ka referents joprojām ir kaut kur ceļā, tagad viņš jau ir uh, sasniedzis šo ēku un mēs turpinām darbu, septītais darba kārtības punkts par Sadarbību nodokļu krāpšanas apkarošanas jomā ir sagatavoti 102 grozījumi, sagatavojas referents, citu grozījumu nav, tātad, un referents teica, ka visi ekonu komitejā un citās komitejās piedāvātie grozījumi tiks pieņemti un saskaņā ar 53, 4, reglamenta jauno punktu, nebūs uh, atzinuma uzmetumu, ja visi grozījumi ir iesniegti vienlaicīgi. Tiek runāts par pasākumiem saskaņā ar deleģēto aktu izskatīšanu. 290. un 291. LSD e līguma pantu. Un, ja mēs runājam par jautājumiem, kas attiec uz mūsu komitejas kompetencēm, e-naudu, statistiku un citiem, tos mēs e, izskatām, sniedzam atzinumus Mums ir e, jāsagatavo uh, savas e, nostājas, bet uh, 32. un 37. grozījums piedāvā uh, īstenošanas aktu mainīt deleģētajā tiesība aktā un tāpat 105. punktā tiek, 105. grozījumā tiek runāts par um, aptvēru maiņu un tas uh, bija viss, kas jāsaka man kā. Ka priekšsēdētājiem. Es zālē redzu sirpu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, referenta pozīcija ir ļoti labi sagatavota. Man nekādu citu grozījumu te nebūs. Paldies! Vai um, komisija vēlas kaut ko pateikt par šiem dažiem grozījumiem? Klausu kops. Paldies, priekšsēdētāji. Diem, diemžēl tikai 102 grozījumi, cik žēl. Bet, ja nopietni runājam, tad es gribētu šeit eh, dažas tādas vispārīgākas piezīmes pateikt. Referents savā ziņojuma uzmetumā to ir pieminējis, un es gribu atgādināt eh, par komisijas priekšlikumu par to, kā harmonizēt 168 uh, legālos aktus, saskaņojot tos ar Lisabonas līgumu, ņemot vērā uh, arī uh, mūsu komitejai piešķirtās kompetences. 2013. gadā mēs šādu saskaņošanu jau vēlējāmies panākt, bet uh, padomas pozīcijas dēļ mums tas neizdevās. Tagad mēs sagatavojām uh, jaunu priekšlikumu ar otro piegājienu, mēģinām to dabūt cauri, mainot arī likumdošanas tehniku nedaudz. Runājot par šiem legālajiem aktiem atsevišķi, mums ar uh, padomi, tad par visiem šiem grozījumiem ir jārunā atsevišķi par katru atsevišķi. Iepazīstoties ar referenta grozījumiem, es ļoti ātri gribētu izteikties par dažiem no uh, punktiem. Es sapratu, komisija izskatīja uh, šos grozījumus, runājot arī par parlamenta uh, kompetenču noteikšanu. Referents visu laiku uh, mainīja noteiktos termiņus, tagad viņš noteica piecus gadus, ņemot vērā uz komisijas ziņojumu balstīto paredzēto pagarinājumu. Uh, Komisija neuzskata, ka tas būtu akurāt nepieciešami, jo uh, katrā gadījumā uh, ir iespējams eh, šo priekšlikumu atsaukt. Mēs esam arī guvuši līdz šim pieredzi, mēs nekādas jaunas pilnvaras nepiešķiram un līdz ar to mēs te nerunājam par tādu slidenu taciņu. Uh, Es gribēju teikt, ka arī radot šīs informācijas sniegšanas saistības pēc, piec gadiem, pēc, pēc pieciem gadiem, kas ir obligāts visiem parlamentiem, radīs ļoti nopietnu administratīvo slogu komisijai. Un mēs arī sāksim veidot jaunu reģistru paredzētu deleģētajiem aktiem. Gada beigās tas varēs garantēt pilnīgu visu deleģēto aktu caurskatāmību. Par, ar tiem varēs iepazīties jebkurā procedurālā etapa laikā. Un mēs uzskatām, ka šie pieci gadi ir jāizmanto tādā atlases. Uh, kārtībā, nevis uh, attiecībā uz pilnīgi visiem. Un, ja tiek runāts par šiem uh, pretenziju celšanas termiņiem trīs gadu laikā un iespējamām atkāpēm, parasti uh, ir uh, šādām procedūrām paredzēti divi, un, uh, ja vajag vēl plus divi mēneši. Un finanšu tirgu uh, likumdošanas gadījumā tie var būt 3 plus 3 mēneši, bet lūdzu uh, ne, nemēģiniet to attiecināt pilnīgi uz visiem bez izņēmumu, bet atsevišķus gadījumus izskatot. Ir vēl kāds grozījums 99. Ļoti īstam pieskaršos. Referents piedāvā svītrot eh, to, kas ir teikts eh, tiesību aktā. Parlaments līdz šim šādu klauzulu nav izmantojis, tādēļ mēs uzskatām, ka tādēļ, ja parlaments to nav izmantojis, tad nevajadzētu to uzreiz svītrot. Tas varētu izrādīties noderīgi turpmāk. Mēs vienkārši varētu to izmantot, nevis vienkārši to svītrot eh, vairāk detaļās neiedziļinošos. Paldies! Paldies! Tas bija ļoti labs apkopojums par visiem 102 grozījumiem. Tagad ir ieradies zaļo ēnu referents. Es ceru, ka viņš ir atgriezies ar svaigiem spēkiem pēc vasaras eh, brīvdienām un tagad ir gatavs eh, strādāt. Eh, Paldies, paldies priekšsēdētāji. Jā, es ļoti labi atpūtos. Es gaidīju, kad ienāks zālē priekšsēdētājs, bet viņš to nedarīja. Un es sagatavoju ļoti garu runu, lai tagad uh, uzslavētu priekšsēdētāju par labi paveikto darbu. Bet jāsaka, ka Sirpa jau to izdarīja manā vietā. Mēs atbalstām mūsu priekšsēdētāju, kas ir arī šeit vienlaicīgi referents. Mēs atbalstām viņu, mēs atbalstām 102 grozījumus pašreizējā redakcijā. Es ceru, ka jūs viņam varat nodot šo ziņu tālāk. Paldies! Mēs nekavējoties viņam to darīšu, zinām, tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņš tiek atbalstīts un ka viņa atbalsta klātesošās grupas balsojums. Mums ir paredzēts 25. septembrī. Jūri komiteja vēl nav izlēmusi, kad eh, tam ķerties klāt, bet tās tiks darīt zināms, un tagad esam beiguši darbu līdz pulkstens trījiem kad mēs runāsim par CC un CCBT. Un piecos mēs balsosim. Lūdzu, neaizmirstiet paņemt līdzi savus kartes.